deviņos un mēs strādāsim līdz pulksten diviem un pēc tam pēc pārtraukuma atsāksim darbu trijos pēcpusdienā un strādāsim līdz pulksten 11. vakarā. Vēlos pateikties visiem deputātiem, mūsu darbiniekiem un tūkiem. Vēlu jums labu nakti, labu atpūtu un tiem, kas nav ēduši vakariņas, arī labu ēst. Paldies, uzredzēšanos!